So you read yours and then. Right, ladies and gentlemen, dear colleagues, please be. Kolēģi, dāmas un kungi, lūdzu, neizklīst, sēdieties, esam iekavējuši, e, mēģināsim atgūt e, šo iekavēto laiku, mēģināsim saraut. E, un lūdzu jūsu sapratni, būsim ārkārtīgi korekti, ievērosim atvēlēto laiku konkrētiem punktiem precīzi līdz minūtei. Un tā es veicu mūsu uh, kārtējā attīstības jautājumu sanāksmē, aicinu apstiprināt mūsu darba kārtību, iebildumu un komentāru nav, tā tiek apstiprināta, mums ir jāapstiprina 6. novembra sanāksmes uh, protokols, ja par to nav komentāru, ši, arī šis protokols tiek apstiprināts. Uh, Eh, nu, sveicu mūsu mm, vidū eh, deve kolēģis, priekšsēdētājs sēž man līdzās, un nonākam pie AFE un deve līdz referentu uh, eh, atskaites par uh, otro sarunu raundu uh, ar padomi, tas tika aizvadīts 5. decembrī šepat Briselē, un to vadīja Tomas. Sagatavotais protokols dokuments ir, ir, ir, ir pieejams, četrēlīšu dokuments, ir tāpat arī vadlīnijas apstiprinātas par turpmākajiem soļiem, par šo te sarunu procesa apturēšanu. Uh, um, ar nolūku tās uh, atsākt, kad būs pienācis īstais brīdis. Līdz um, referenti kā ICI, uh, tā citās struktūrās, uh, tuvākajās dienās noturēs sanāksmes. Tā kā uh, vārds jums līdz referenti, Tomas. Uh, jā, paldies. Uh, David, tik tiešām solīti pa solim ejam uz priekšu, saka Tobē kungs. Uh, um,īgi priekšlikums sīkiem solīšiem iet uz priekšu. Arī Somijas uh, prezidentūrai šai ziņā ir lieli nopelni, par ko vēlos pateikties. Uh, bet, nu, uh, esam lēmuma uh, priekšā, izšķiršanās priekšā, cik vēl iespēsim paveikt pirms Eiropa padome apstiprina um, daudzgadu finanšu schēmas vadlīnijas un uh, Eh, jautājums ir par to, kāda finanšu aploksne, cik eh, bieza un pamatīga tā tiks atvēlēta mūsu interesējošiem jautājumiem, proti kaimiņa attiecību politikai, ārlietām. Mēs eh, referenti mūsu pārstāvētie deputāti eh, šai ziņā aicina padomi un eh, komisiju nevilcināties ne mirkli, eh, tā lai nenotiktu procesu apstāšanās ne uz mirkli. Un tā vietā pēc iespējas ātrāk tiktu noslēgts darījums, panāktu vienošanās, bet ne par katru cenu procesam ir jāturpinās, tad, kad tas ir jēdzīgi un, un, un labi un pamatoti mm, starptautiskajā kontekstā, tāpat laikā ievērojot mūsu Eiropas Savienības mm, eh, pamata principus. Mm, eh, mūsu Savienības budžetam ir jābūt tādam, kas atbilst mūsu prioritātēm un vēlmēm un otrādi. Un nekavējoties eh, došu vārdu arī līdz referentiem, kas zinās stāstīt sīkāk. Jā, paldies. Tātad esam pie ICI. Uh, Eh, šobrīd, eh, kurš eh, kolēģis te ko vēlas piebilst. Neviena līdzreferenta nav mūsu vidū. Nu, kādam kaut kas ir jāsaka. Mihails Gālērs un Marija Arēna. Kur jūs esat? Gālēra kungs, nu, tā kā es. Uh, nevarējos eh, piedalīties atbildīgās komitejas sēdē. Vēlos pateikties tiem, kas tur eh, strādāja. Eh, bija ļoti labas sagatavošanās sanāksmes. Katrs sarunu rauns tika ļoti korekti un pamatīgi sagatavots. Uh, Mm, ar budž un fem kolēģu atbalstu. Tā kā paldies visiem, visiem, kas konstruktīvi strādāja šo sarežģīto, komplicēto failu tā ļoti korekti un apzinīgi virzot uz priekšu. Un mm, trīs pārējie līdzreferenti arī ir pelnījuši manu pateicību un manas uzslavas, un darbs turpināsies februāra nogalē, jau tiekoties trilogā. Jā, paldies, Marija! Jā, paldies. Nu, tas ir, eh, tas ir instruments, kas ir vērtīgs, kas ir liederīgs, eh, kas tā pārgrupē mūsu ārējās politikas instrumentus tādā efektīvākā, racionālākā konfigurācijā. Eh, šeit parlamenta pozīcija ir kategoriska šajās gaidāmajās starpinstitucionālajās sarunās mm, sarunas rit grūti, ar komisiju un padomi. Un pirmajos, pirmajā trialogu sesijā vienojāmies par pāris tādiem pieturas punktiem mūsu, mūsu gaidāmajam darbam, tika pan, pieņemti pāris tehniskas dabas lēmumi. Un vēlos pateikties visiem, pateicoties kuriem tas bija iespējams. Sekretariāts lieliski pastrādāja ar, ar, ar deksmi, ar, ar, ar patiesu tādu ieinteresētību. Un pateicoties šim tehniskajam darbam, uh, Eh, tagad eh, turpmākie soļi vairs, vairs nešķiet tik, eh, tik grūti un smagnēji. Mm, ir labi nobruģēts ceļš uz, uz, uz vienošanos politiskā līmenī. Un trīs tādi problēma jautājumi šķēršļi vēl ir mūsu ceļā, kas nešķiet nemaz tik milzīgi. Pirmkārtām vietējā pārvaldes līmeņa struktūra loma šajā visā. Uh, Ehm, Eiropas parlaments ehm, vēlētos nepārspīlēt ehm, šo līmeni. Padome īsti tam nevēlējās piekrist, to, to saprast un atbalstīt. Un nu, mums šeit galvenie, galvenais princips ir, ir, ir tuvums uh, iedzīvotājiem, vēlētājiem. Uh, otrs, uh, kā Eh, politisko prioritāšu kontekstā īstenot šo ātrās reaģēšanas eh, principu, kā tas būtu nepieciešams, kā tas būtu iespējams, lai eh, zem šī virsraksta netiktu, netiktu iespējams pabāst pilnīgi visu un vienalga ko. Tāpēc ir būtiska korekta mm, mm, līdzekļu izlietojuma programmēšana, lai šī ātrā reaģēšana, lai šie ārkārtas līdzekļi nebūtu, nu, tāds kāds tāds segvārds nema, uh, nemārķētāji naudai. Uh, un um, uzsveram arī uh, geogrāfiskā principā pieejas nozīmību, ka mums ir jāspēj tvert šī sadarbība un attīstīt tā tādā reo, ge, geogrāfiskā līmenī, lūk, klusā okeāna reģions, lūk, Āfrika un tās dažādi apakšreģioni. Uh, Mm, eh, kas kopā apvienojas eh, AKK šai Afrikas, eh, Karību jūras un Klusa okeāna um, grupējumā. Nu, tagad, tagad, kā jau kolēģi atzīmēja, process ir, ir apturēts, līdz, līdz būs kāda virzība, un tad, tad jau varēsim cerēt, ka nākamā tikšanās trialogos būs efektīvāka. Paldies jums, Mihail, paldies jums, Marija. Kas eh, no klātsošiem vēlas izteikties? Es zinu, zinu. Ā, jūs pārstāvat devi, vai piedodiet. Eh, nelaime tā, ka mums 5 minūšu laikā ir jānoslēdz šis eh, punkts. Tātad ir trīs. Juhņevičienes kundze. Uh, kā līdzreferente es eh, vēlētos arī pāris vārdus bilst par joprojām neatrisinātiem jautājumiem. Politiskais satvers. Eh, esam vienojušies par lielāko eh, redakcijas daļu šajā pantā, ehm, bet joprojām nav vienprātības pār sekundāro resursu definīciju ehm, šai starpinstitucionālajā sadarbībā. Tāpēc šos, šis jautājums tagad tika nolikts malā ehm, uz vēlāku brīdi. Otrām kārtām brīvās tirniecības nolīgumi eh, pāntā, kas atrunā vispārējos principus, padomi prasīja asociācijas un brīvās tirniecības eh, nolīgumu kontekstā, eh, divpusējas, daudzpusējas sadarbības nolīgumu kontekstā Eh, ka, ka parlamentam tādi ir jāatbalsta. Mūsu piedāvātajā pirmajā lasījumā nekas par brīvās tirniecības nolīgumiem nav teikts. Mēs ETP eh, e grupā par to daudz diskutējam, kā, kā, šeit, kā šeit rīkoties, un eh, visbeidzot Eiropas Savienības vadītās iniciatīvas. Attiecīgais apakšpunkts 15. pantā vēl ir, ir jā, jādiskutē. Uh, Eh, jo šeit runa ir par eh, tādām eh, Eiropas Savienības vadītām vai starptautiskām institīvām, kas varētu tikt parādīties laika gaitā. Un šeit ir jābūt skaidram šim algoritmam, kārtībai, kādā tiek pieņemti lēmumi, mm, kad var tikt izmantoti šie finanšu spilvena resursi Eh, jo, nu, protams, ir, ir, ir eh, noteikts aprindas, kas vēlas šos līdzekļus eh, piesaistīt. Paldies! Paldies! Tā tad vēl divi kolēģi Gonsalesas kundze no S&D un Demarā kungs. Paldies, saka Gonsalesas kundze. Es saprotu. Protams, es saprotu, ka esam trialogu fāzē un, un vēl neesam finiša taisnē, ka vēl ir zināms ceļš mērojams, bet aicinātu nepagurt, nezaudēt dušu, uh, iestājoties par adekvātu finansējumu valstīm pārmaiņu procesā, countries in transition, uh, valstīm ar vidēju individuālo ienākumu līmeni. Ja mēs no tā atteiktos, ja mēs to upurētu, tad tā būtu atkāpšanās no, no solītā uh, Tā būtu liela vilšanās šīm valstīm, kuras ir daudz riskējušas, kas ir paļaujušās uz humanālu palīdzību, atbalsta. Un tas, ka dažās valstīs, piemēram, Latīņa Amerikā, ir panākts zināms progress, tas nenozīmē, ka citi uh, tagad var tikt pamesti likteņa uh, varā un, un, un, un ka viss ir uh, kārtībā. Tā kā lūdzu referentus to uh, likt aiz auss. Paldies, Gonsalesas kundze. Demirēlas kundze. Mikrofonu lūdzu. Joprojām bez mikrofona. Joprojām nav mikrofona. Jā, liels. Paldies, priekšsēdētāji jā, arī mēs runājām savā politiskā grupā par šo tēmu, un sekretariāts mums sniedz apdēļus par to, es tāpēc varu izteikties diezgan īsi. Te daudz runāts par caurskatāmību arī finanšu jomā, ārējā politikā, drošības jomā, un mēs esam diezgan daudz kritikas saņēmuši par to, ka. Uh, runājot par uh, attīstībai piešķiramiem līdzekļiem un tiem mērķiem, kam tie tiek eh, novirzīti, bieži nesasniedz uh, mērķi, kam tie paredzēti īpaši Āfrikā, un šī kritika joprojām nekur nav pazudusi. Un uh, šī tēma noteikti nav uh, izsmelta. Uh, Un lūk, tāpēc es gribētu aicināt uz lielāku caurskatāmību. Un tāpēc arī man būtu e, šāds e, priekšlikums arī e, attīstības programmās un attīstības politikā ievērot šo atklātību un pārskatāmību par līdzekļu izlietošanu. Vai ir vēl kāds vēlas izteikties? Līdz ar to varam turpināt. Vārds mūsu līdzreferentiem, kas informēs par uh, pirm, pirms iestāšanās uh, sadarbību vērts līdzreferentēm. Priekšsēdētāji kolēģi, saka Zovko kundze, uh, esam aizvadījuši uh, sarunas ar Somijas prezidentūru un jauno komisāru par pirms iestājas finansējumu. Uh, un neskatoties uz daudziem um, eh, momentiem, kur mūsu viedokļi saskanēja, tomēr uh, joprojām ir vairākas būtiskas atšķirības un mūsu uh, parlamenta grupa uh, formulēja savas uh, prioritātes, norādot, ka šī pirmsiestājas palīdzība atbalsts ir investīcijas, strateģiskas nozīmes investīcijas mūsu, mūsu nākotnē, un to mērķis ir, un tam ir jābūt demokratizācija un sabiedrības uzplaukums un drošība. Eh, un te nebūtu pieļaujams finansējuma samazinājums. Un šeit ir nepieciešami līdzējoši eh, komunikācijas eh, pasākumi, un vēlos tāpat arī noslēgumā atzīmēt, ka tehniskā sadarbība trīs institūciju starpā priekšdarbu veikšanā rit uz priekšu ļoti labi. Un kolēģi, ko vairāk zinās, piebilst. Paldies! Tonino! Jā, paldies priekšsētāji kolēģi, tik tiešām. Eh, saka, Pikolas kungs bija ļoti konstruktīva tikšanās ar Somijas prezidentūras pārstāvjiem, kuriem eh, darījām zināmas mūsu prioritātes. Zauko kundze jau tā minēja, kas mūsu ieskatā ir būtiskākais eh, tieši starpinstitucionālajā fāzē norādījām, kāda ir un kāda ir jābūt Eiropas parlamenta lomai šajos procesos, aicinājām Eiropas pado, Eiropa padomi atsacīties no šīm sākotnē pēc noklusējuma iezīmētajām atbalsta aploksnēm, bet šī sarunu tāda horizontālā ievirze, ko, ko izvirzījusi padome, diemžēl ir, ir ļoti tāds, tāds, tāds ne, nostāda mūs nelāgā situācijā. Uh, Tāpat arī eh, komisija uzstāja, ka tā ir pienākas eh, šīs te deleģētās tiesības eh, tālāku turpmāku lēmumu pieņemšanā, kas pēc savas būtības var būt arī strateģiski tādi pārorientējoši lēmumi. Un mēs aicinātu šajā kontekstā visiem nezaudēt modrību, šeit uh, pastāv risks, ka tuvākajā laikā neizdodas panākt vienošanos. Paldies! Paldies jums! kolēģi, vai būtu kādi komentāri, ieteikumi, ierosinājumi? Tādu nav. Tomas, vai tev ir ko piebilst? Jā, paldies, eh, paldies jums, kolēģi, par to, ko jūs nu pats sacījāt, saka Tobēkungs. Eh, nu, turpināsim strādāt. Jā, nu, lieliska ideja. Līdz ar to, līdz referenti savas atskaitas ir snieguši par, par to, kā arī trilogu, kā arī te dažādas eh, tehniskās diskusijas. Eh, tā kā, dargie deve kolēģi,